Ich erkläre die am 12. September Es paziņoju, ka 12. septembrī pārtrauktā Eiropas parlamentā plenāra sesija atkal tiek atsākta. Dāmas un kungi, es vēlētos jūs uzreiz lūgt, uh, ievērot uh,